Vous êtes bien bruyants, les collaborateurs. Jūs esat visai trokšņaini, asistenti. Sāksim darbu. Le projet d'ordre du jour. Ja nav nekāda iebilduma, mēs varam pieņemt šīs dienas darba kārtību. Communication de la présidente. Priekšsēdētājs paziņojumi. Jums šodien ir paveicies, nav paziņojumu.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 Lukašēnskas kundze, jums nav līdzi kartiņas, to mēs arī atzīmēsim, jūs balsojāt ceļot roku, un ir eh, viena sociālista par daudz. <laughs> Donc, je suis désolée pour vous. Il y en a... Ļoti žēl. Viens no jums šodien nevarēs balsoties. Paši izvēlēties, kurš tad tas būs. Labi, tagad varam sākt balsošanu. kopīgi par kopīgiem noteikumiem un aviācijas pakalpojumu sniegšanu kopumā. Tas ir Tapardēl kundzes eh, ziņojums. Mums ir vienkārši jābalso par sarunu uzsākšanu, par uh, mandāta piešķiršanu sarunām. Sākam balsot. Balsosim elektroniski. Sākam balsot les regarder. Il y a 36 cartes et 35 qui ont voté. Madame Lukaszewska en faveur. Madame Lukaszewska est pour. Lukašenskas kundze balso par. Beidzam balsot. Ā, jums ir tomēr kartiņa 35 par 1 pret. Tā pārdēla kundze mandāts ir piešķirts. Mēs varēsim sākt sarunas. Bet tas ir tikai pirmais solis. Tagad turpinām. Kristīnas Revodalon Bonefoy ziņojums par eiro viņietes direktīvu, dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem krāvas transporta līdzekļiem. Esat gatavi? Sākam balsot. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 206. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 207. kas par. Pret atturas 207. noraidīts. 208. par pret atturas noraidīts. NV 23, kas par pret atturas nav īsti skaidrs. Sāksim balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad trīs grozījumi kopā - 266, 363, 198, par kuriem visiem balsosim tagad kopā. Kas par tiem? Pret, apturas, noraidīti. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Amendment 26. 26. grozījums, kas par pret atturas pārbaudīsim, bet man izskatās, ka ir pieņemts. Sākam balsot.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 pieņemts. 226. kas par atkrīt. Es kļūdījos, saka priekšsēdētāji. Tas ir atkritis, jo mēs pieņēmām NV27. Divi identiski grozījumi, 227. un NV28. Kas par? Pret? Atturas? Man liekas, ka ir noraidīti, bet pārbaudīsim drošības labad, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemti. Tikai ar viens balss pārsvaru. 262, kas par pret atturas pieņemts. 28, kas par pret, atturas, pieņemts. 265. par pret, atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim tāpat. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, grozījums noraidīts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Labi. Sākam balsot elektroniski par trešo kompromisu. Beidzam balsot. 19. 19 pār 19 pret. Noraidīts. Labi. Tagad balsosim par pārējiem blokā 17 un 29, kas par pret atturas nav skaidrs. Tie ir divi identiski grozījumi. Kompromis nepieņemam, tagad jābalso par visiem atsevišķi. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 19, 19 norādīts. Tāds pats balsu sastāvs. Divi identiski atkal. 268 un 271. Par pret, atturas, nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 19, 19. Noraidīts. 269. grozījums par pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīt. 270. Eh, Kas par vam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 pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss, kas par, pret, atturas. Izskatās, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par piekto kompromisu. Je ferme le vote! Beidzam balsot. Noraidīts. Mana kartiņa ne, nedarbojas, saka kāda balss no zāles. Vienalga, lai kā jūs arī nebūtu balsojis, tik un tā grozījums ir pieņemts. Noraidīts. Piektais kompromiss ir noraidīts. Tagad mums vajadzēs par katru grozījumu atsevišķi balsot, kas tajā bija iekļauti. Ķeramies pie darba. 302. Kas par? pret, atturas, noraidīts. 305. kas par, pret, atturas, nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski pa 305. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Et il est adopté. Pieņemts. 304. Pagaidiet mirklīti. 304, 33 un 36 atkrīt. 306 tagad, kas par? Pret. Nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret, atturas. Nav skaidrs, sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pirmais grozījums ir pieņemts. 303. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 5a par pret atturas. Nu, galīgi nav skaidrs, kāds ir iznākums. Vīna Fonda Kamp, jums viss ir skaidrs, kā tad tas ir gadījies. Balsosim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 5A. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Et alors là, c'est très très largement adopté. Pieņemts ar ļoti lielu balsu pārsvaru. Nu, es nezinu, vai esat tik noguruši, ka nevarat vairs pacelt roku. Uh, Jā, jā, jau kā jūs sakāt, Vande Kampkungs. Labi, pieņemts. Sēstais kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. Septītājs par pret atturas pieņemts. Kompromiss septiņā par pret atturas pieņemts. Amendment 39. 39. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Nesaprotu. Kā ir nobalsots? Sākam balsot elektroniski. 39. grozījums. At. Beidzam balsot. Pieņemts. Nous allons mettre aux voix. Tagad būs bloks 19, 37, 72, 73, 74, 75, 76. Par visiem šiem grozījumiem kopā. Kas par? Pret. Atturas. Mm, noraidīti. Vous voulez vérifier? Vēlties pārbaudīt? Labi, sākam balsot elektroniski.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 Man liekas, ka ir noraidīts, bet jūs jau vēlēsieties pārbaudīt, vai ne? Es zinu, es zinu, ka ir noraidīts, bet jūs jau pieprasīsiet uh, pārbaudīt. Demokrātija man ir ļoti tuva, tādēļ es daru to, ko kolēģi lūdzu. Sākam balsot elektroniski par 317. Beidzam balsot. 20 pār 20 pret. Jā, nu mēs gandrīz jau to paredzējām. Astotais kompromiss par pret apturas. Kurš teica, ka nav skaidrs? Kalārkungs, jūs tā teicāt? Allez, on y va! Ouvrez le vote! Kompromis 8. Astotais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 22, 17, il est adopté. 22 pār, 19 pret, pieņemts. Allez, on continue. Amendement 300. 342. Kas par? Pret. Atturas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. 152. Kas par? Pret. Atturas. Nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. Devītais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 362. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 10a. Kas par pret atturas pieņemts. 407. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 413. kas par pret atturas pieņemts atturas. Nav skaidrs, sākam balsot elektroniski par 413. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 53. kas par pret atturas. Man izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīšu. Sākam balsot elektroniski par 53. Beidzam. Grozījums pieņemts. 414. kas par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 57. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 444. grozījums par Ajēl Senders kundze 444. uzreiz pēc 12. kompromisa. Viss kārtībā? Atradāt? Kurš par 444. pret? Atturas? Noraidīts. 58. grozījums, otrā daļa, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sākam balsot elektroniski, pārbaudīsim. 58. grozījums. Beidzam. Pieņemts. N bija 52 par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 468. grozījums par pret atturas noraidīts. 466. par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim drošības labāk. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu passons uz aneks. Tagad pielikumi. 470. grozījums par pret atturas pieņemts. 481. par pret atturas nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. 63. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Vēlties pārbaudīt. Nobalsot elektroniski par 63. Labi, sākam balsot. Beidzam. pieņemts. Jā, nu vienkārši uzticieties man. 77. par pret atturas pieņemts. 80. kas par pret atturas noraidīts. 80. Vimfrande Kampa kungs pēc jūsu lūguma. Sākam balsot elektroniski par 80. Beidzam. Noraidīts. Fantekāmpa kungs, jūs neusticaties tam, ko es saku. Jā, bet nu varbūt eh, kaut kur tā aizklūsēs, jā, bet ne publiski. 81. Kas pār? Pret? atturas pieņemts. NV1, kas par pret atturas pieņemts. 82, kas par pret atturas pieņemts. Man izstāsta, ka noraidīts, bet sākam balsot elektroniski par 82. Je ferme le vote. Beidzam balsot. 20 par, 20 pret, noraidīts. NV numur 2, kas par? Pret, atturas, pieņemts. NV 4 par, pret, <clears throat> atturas, pieņemts. NV 5 par, pret pret atturas pieņemts. 83. grozījums par pret atturas noraidīts. 84. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 85. par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Par otro un trešo kopā par pret atturas pieņemti. NV7 saka priekšsādātāji. Nē, tomēr NV10. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kompromis par. Pret. Atturas. Pieņemts. 103. 107. Ajāls Senders kundzes uh, grozījumi. Kas par tiem? Pret. Atturas. Pieņemti. 104. par pret atturas pieņemts. Pardon. Excusez-moi. Atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Jā, nu kāds nezināja, ka mēs balsojam. 104. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. NV 8, kas par a, pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas. Nezinu, kāds ir rezultāts. Sākam balsot elektroniski par 113. Beidzam balsot noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. 116. par pret atturas nezinu, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Noraidīts. 20 par 20 pret. Astotais, kas par? Pret. Atturas. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par astoto. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. atkrīt. Tāpārdēla kundze par to nebalsosim. 18. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 19. kas par pret atturas pieņemts. 10. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Tas atkal bijāt jūs, Vandekāmp kungs, kas to lūdza. Labi, sākam balsot elektroniski par desmito grozījumu. Beidzam balsot. Vim Fandekāmpa kungs pieņemts. 14. un 16. atkrīt, saka priekšsēdētāji. Nē, 14. atkrīt tikai 16. par to jābalso. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 20. kompromis, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 136. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts noraidīts. 137. par, pret, atturas, noraidīts. 138. par, pret, atturas, noraidīts. 139. par, pret, atturas, noraidīts. 140. par, pret, atturas noraidīts. 21. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 148. par, pret, atturas pieņemts. Izstāsta, ka pieņemts. Jā, pieņemts. 163. Kas par? pret, atturas, noraidīts. 164. atkrīt. 12. par, pret. Lūdzu, esiet uzmanīgi. Vēlreiz balsojam 12. kas par, pret, atturas pieņemts. 165. Kas par pret atturas noraidīts. Simt sešdesmit septītais par pret atturas noraidīts. Trīspadsmitais par pret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 pret atturas pieņemts. 172. par pret atturas noraidīts. 173. par pret atturas kolēģi. Varbūt runājiet klusāk, jo mēs tagad balsojam. 173. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jāpārbauda. Labi. Sākam balsot elektroniski par 173. Divdesmit par divdesmit pret. Jā, Koha kungs, paldies Dievam, ka jūs esat klāt un mēs varam pārbaudīt. Noraidīts.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 pret atturas noraidīts. Divi identiski grozījumi 186, 187 par pret atturas noraidīti. 188 par pret atturas noraidīts. 189 par pret atturas noraidīts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 pieņemts 197 par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu elektroniski. Sākam balsot. Fermé. Le vote est clos. Beidzam balsot. 35 par, 2 pret, 3 atturējās. Revoda Lonkundze sveicu jūs ziņojums pieņemts. Madame Revodalon, la parole est à vous. Revlodalons kundze vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos jums lūgt izsludināt sēdē pārtraukumu uz dažām minūtēm. Man ir jāprunājas ar ēnu referentiem. Priekšsēdētāji, es aicināšu referenti un ēnu referentus atstāt zāli, ja viņiem ir jāprunājas, un tagad izsludinu sēdē 5 minūšu pārtraukumu.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 Merci, Madame la Présidente. Paldies priekšsēdētājiem. Pēc uh, viedokļu apmaiņas ar ēnu referentiem es aicinu jūs tagad uh, sarīkot balsojumu par uh, mandātu trialogu sarunu uzsākšanai. Es piekrītu šīm ierosinājumam un tagad balsojam par trialoga sarunu uzsākšanas pilnvarojumu. Un, uh, Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vismaz 25 balsis nepieciešams. Tagad beidzam balsot. Ir 38 balsis par, līdz ar to varam pāriet pie trialogu sarunām. Apsveicam referentu.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 Priekšlikums, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza dažu infrastruktūru lietošanas maksu noteikšanu smagajiem kravas transporta līdzekļiem. Vai esat gatavi? Sākam balsošanu. Alors, nous ne votons pas l'amendement 10. Nebalsojam par desmito grozījumu, kurš atkrīt. Tagad ir ekon komitejas otrais grozījums, tas ir mutiskais grozījums, vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu, ja neviens neiebilst, tad balsosim par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam blokā 4, 5, 32, 4, 6, 34, 5 to ekon komitejas 7, 36, 6, 8, 38, 7, 9, 41, 8 un 3 grozījumu. Es eh, tā tad eh, nosaucu visus šos numurus, lai pārbaudītu. Tagad balsēm, kas ir par? Pret? atturas pieņemti. Otrais bloks 33, 35. Nē, tas viss atkrīt, jo esam nobalsojuši par pirmo bloku. Tagad pārējām pie 11. grozījuma par pret atturas pieņemti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 pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par Klūnas kundzes ziņojumu kopumā, sākam balsot. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār, uh, pret 4, 2 atturas. Apsveicam Klūnas kundzi ar ziņojuma pieņemšanu. Turpinām darbu tagad Salīnī kunga ziņojums ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēji izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārožu apmā, pārobežu apmaiņas veicināšanu savienībā. Salīnī kungs, esat gatavs? Nu tad sākām balsot. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Lībe 11 par pret atturas pieņemts. Vai vēlaties pārbaudīt balsojuma rezultātu, Rikē kungs? Labi, balsojam elektroniski par Lībe 11. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 31 par. Paldies, Rikē kungs. Pieņemts. Stežas 71. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, nedaudz pasteidzos. 68, 69 un 70 grozījums. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīti. Jūs man īpaši neusticaties, tā izskatās. Tagad balsojums blokā pār trim grozījumiem vēlreiz. Tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 27 pret noraidīti. Tātad turpinām balsošanu. 71 par. Pret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 Pardon. Alors, qui est contre l'amendement? Ir pret Vande Kampa kunga grozījumu vairākums noraidīts. <laughs> Allez, on continue. Amendement 75. 75. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divi identiski grozījumi 76, 77. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemti. 78. par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 82. par pret, atturas, pieņemts. Tagad trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Stimtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Lība 13 par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 108. par pret atturas manuprāt pieņemts. Tomēr pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski par 108. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. par pret atturas noraidīts. Simtu divpadsmitais un astoņdesmit devītais kopā par pret atturas pieņemti. Simtu deviņpadsmitais par pret Pret. Vai jūs esat jau noguruši? Nu, balsēm vēlreiz. Kas ir par? Labi. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. grozījums pret atturas pieņemts. 37. Nē, tas atkrīt.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 Rīkē kungs, ko tad jūs darāt? 121. grozījums. Nu, nu pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 121. grozījumu. Je ferme le vote! Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. Simtu divdesmit sestais grozījums par pret. Nu, kāds laikam, kādam laikam sajukuši papīri. Tātad balsēm vēlreiz. 126. Pret atturas pieņemts. 127. par. Pret atturas noraidīts. 4. A kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 140. grozījums par pret atturas noraidīts. 141. par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsojam vēlreiz par 141. elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Lībe 20 par pret atturas pieņemts. Lībe 21 par pret atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu. Labi, balsojam elektroniski par Libe 21. Vot. Beidzām balsot. Grozījums ir pieņemts. 143. par pret pieņemts. 144. par pret atturas noraidīts. Lība 22 par pret atturas noraidīts Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski Libe 22. Beidzam balsot. Noraidīts. 145 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 146 par. Pret. Atturas. Noraidīts Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 148 grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 148. par. Pret. Atturas. Pieņemts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 164. par pret atturas pieņemts. Lībe 25 par pret atturas pieņemts. Nu, pārbaudīsim. Balsēm elektroniski. Liba 25. Beidzam balsot. 20 2 pār, 20 pret. Man bija taisnība, grozījums ir pieņemts. Sim, tagad turpinām. Un piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Lība 27 par pret atturas Nav skaidrs rezultāts, balsojam elektroniski. Libe 27. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums un 28. par pret atturas pieņemti.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 pret atturas pieņemts. Lība 31 par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Lība 1 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par Libe 1. Beidzam balsot. 21 pār 21 pret, tātad grozījums norādīts. Lībe 2 par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. Lībe 3 par, pret, atturas pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. Libe 5 par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. Lībe 7 par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 48. grozījuma par pret atturas pieņemts. 57. par pret pret atturas pieņemts. Lībe 8 par pret atturas noraidīts. Lībe 9 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Libe 10 par pret atturas pieņemts. Tagad noslēguma balsojums par visu ziņām kopumā. Bal sākam balsot elektroniski. Beidzām balsot. 40 ir pār, viens pret, neviens nav atturējies. Apsveicam Salīnī kungu. Un mēs arī tūlīt balsojam par uh, pilnvarojumu uzsākt sarunas, nepieciešam 25 balsu vairākums. Sākam balsot. Beidzam balsot. un nepie, ir vienbalsīgs šis balsojums, tas ir vairāk nekā nepieciešamais vairākums. Là, la pression est sur vos épaules, monsieur. Tagad uz jūsu pleciem gulstas liels sloks. Visi tagad rēķinās ar jums, ar jūsu sniegumu trialogu sarunās. Liels paldies Dominikam. Tagad Montero kundzes ziņojums. bez transporta līdzekļa vadītājiem nomātu transporta līdzekļu izmantošana kravu auto pārvadājumiem. Montero kundze, labdien, tad sākam balsošanu. Pirmais A kompromiss par. Sākam vēlreiz balsot. 1A par pret atturas. Nu, absolūti nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski. Pirmais A kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 2A kompromiss par. 2A par. Pret. Atturas. Izskatās, ka tās pats vairākums, bet, nu, ja vēlaties pārbaudīt rezultātu, nu, tad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Nu jā, man, man politiskā saime sēž man blakus, bet nu tie jau nav nekādi tādi ģimenes svētki šodien mums, tā es gribēju teikt. 3A kompromiss par pret atturas nav skaidrs rezultāts. Balsojam vēlreiz par 3A. Beidzam balsot. ir pieņēmts ar vairākumu atbalstu. Septiņdesmit ceturtais grozījums par pret, kas ir par 74. grozījumu. Nu, vienojieties, lūdzu, vēlreiz balsosim. Nu, uh, nu labi, protams, ir svinēt svētkus, bet tomēr jākoncentrējas uz darbu. 74. grozījums, kas ir par pret, atturas. Nu, pārbaudīsim balsēm rezultātu, jo nebija īsti skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Kompromiss 4A par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit otrais grozījums par pret atturas nav skaidrs balsojuma rezultāts, balsojam tādēļ elektroniski. 72. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 70. grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par uh, vairākiem grozījumiem. Tātad 38, 39, 61, 71, 73 līdz pat 75 par. Pret atturas nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīti.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 Andersons kundze, jums ir ieslēgts mikrofons. Allez, nous allons vérifier, parce que là... Pārbaudīsim rezultātu. Sākam balsot elektroniski par 79. grozījumu. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Nu, labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. 80. grozījums. Beidzam balsot. 25 pret. Mais vous êtes rieur aujourd'hui, hein? Šodien nāks viegli visiem, neskapēc. Labi, turpināsim darbu. 14. grozījums par. Atvainojiet, atvainojiet, saka priekšsēdētāji, es pieļauju kļūdu. Mēs nobalsojam par 80. grozījumu, tas tika noraidīts, bet mēs nebalsojām par 81. Tagad balsojam par 81. kas ir par. Pret atturas. Nu, atkal nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas noraidīts. 28. par pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts. 32. par atvainojiet, jā, tas atkrīt. Par to nav jābalso. Tagad 34. par pret pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsojam par uh, Montero kundzes ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit četri pār, piecpadsmit pret. Montero kundze, jūsu ziņojums ir apstiprināts. Alors, maintenant nous allons mettre. Tagad mu balsosim par sarunu uzsākšanu trialogā. Vai Montero kundze vēlas kaut ko teikt? Vārds jums. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, es vēlētos apspriesties ar kolēģiem, ja drīkst. Nu, par uh, sarunu vēršanas mandātu es izsludinu pārtraukumu uz piecām minūtēm. voulez discuter, vous discutez. Ja vēlaties apspriesties, dariet to ārpus šīs zāles. Montēro kundze, vārds jums. Senhora Presidente, acho que estamos em condição. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka mēs tagad varam eh, balsot par pilnvarām mandāts sākt eh, sarunas. Labi, es eh, tagad balsosim par pilnvarojumu sākt trialogu sarunu. Sākam balsot. Le vote est... Beidzam balsot. Diemžēl sarunas uzsākt nevarēsim. Pietrūkst vienas balss. Sefidī! Viss beidzies cauri. Too late. Too late. Les règles sont les règles. Lorsque le... Pēc noteikumiem tātad, ja ir uzsākts balsojums, visiem jāatrodas savā vietā. Un uh, tagad balsojums ir beidzies, sarunu vešanas uh, pilnvarojums nav apstiprināts. Uh, un lūdzu neaplaudējiet. Allez! La séance de vote est terminée. Je... Esam beiguši balsošanas seansu. Paldies visiem kolēģiem. Turpināsim darbu. Gracias. <laughs>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 parlamenta un padomes. Eh, eh, tas ir parlamenta un padomes direktīvas priekšlikums par tīro un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanu. To eh, sveicināšanu tagad došu vārdu Delīkungam. Merci, madame la prezidente. Uh, well, uh... Paldies, priekšsēdētāji bija acīm redzams, ka direktīva numur 29 bija jāgroza. Jāsaka, tas ir ļoti labi, ka komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu, jo saskaņā ar ekspostu izvērtējumu, kas tika veikts 2015. gadā, kļuva skaidrs, ka ir daudz trūkumu. Un šīs grozīšanas mērķis bija svarīgs arī tādā ziņā, ka Eiropas komisijas ideja tam visam pamatā bija veicināt tirgus apgūšanu tīriem transporta līdzekļiem, it īpaši no publiskā sektora puses, jo tas palīdzētu attīstīt infrastruktūru, un veicināt tirgu kopumā. Gatavojot šo atzinumu, sagatavoju 26 grozījumus. Kas attiecas uz grozījumu saturu, varu norādīt, ka vēlējos paplašināt uh, transporta līdzekļu kategoriju uh, darbības jomu, aptvērumu. Es ietvēru L kategoriju, taksometru pakalpojums, kur tie ir publiskajā sektorā, tāpat arī pasta un paciņu piegādes pakalpojums un nomāca autotransporta līdzekļus. Ņemot vērā to, ka darbības joma šaurā bija Eh, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc direktīvas īstenošana bija problemātiska, tad šī būtu pozitīvas izmaiņas. Kas attiecas uz eh, atkāpēm? Bija dažas pamatotas atkāpes jau šajā priekšlikumā paredzētas, bet es to vēl nedaudz paplašināju, jo bija skaidrs, ka ir virkne transporta līdzekļu, kas tiek iepirkti publiskajā iepirkumā, uh, kuriem ir nepieciešams atkāps, kurš ir speciāli pielāgotas eh, īpašiem eh, pakalpojumiem, piemēram, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai, ūdens apgādes pakalpojumu sniegšanai, eh, drošības pakalpojumiem, piemēram, ir skaidrs, ka elektromobīļus, piemēram, nevar izmantot plūdu situācijā. Nu, tās ir tās atkāpes, kas tika šeit vēl ieliktas klāt. Komisijas priekšlikumā bija arī acīm redzamas atšķirības starp eh, priekšlikumu direktīvā par alternatīvo degvielu infrastruktūru un šo direktīvu. Attiecībā, piemēram, uz definīcijām nulles eh, un zema līmeņa izmešu transporta līdzekļiem. Līdz ar to es ierosināju tādu definīciju, kas atbilstu DAFI definīcijai par nulles un zēmu izmešu transporta, transporta līdzekļu definīcijām. Tāpat uh, aizvietoju tabulas un nacionālās sliekšņu vērtības, robežvērtības, ko ierosināja komisija. Es e, visai Eiropas Savienībai ierosināju e, vienotu mērķi, lai mazinātu atšķirību starp vecajām un jaunajām dalību valstīm, jo šī robežvērtības bija ļoti atšķirīgi noteikts. Viegla darba transporta līdzekļiem noteicu robežu vērtību 25% apmērā, kur uh, vajadzētu ietvert gan nulles, gan uh, zema oglekļa izmešu līmeņa transporta līdzeklis. 25% joprojām ir mērķis, bet tur ir iekļauti nulles līmeņa uh, transporta līdzekļi tātad bez zema emisiju līmeņa, viegla darba transporta līdzekļiem. Kas attiecas uz e, aprēķinu metodu, komisijas ierosinātā metoda bija ļoti sarežģīta. Un, lai izvairītos no tāda sajukuma, uz, norādīja, ka 2025. gada sākot e, šīs transporta līdzekļi jāskaita e, vienoti. Nu, un tad e, no 25. gada tas tiks attiecināts tikai uz nulles izmešu transporta līdzekļiem. Kas attiec uz smagdarba transporta līdzekļiem? Es vēlējos, lai ir skaidra, skaidra nodalīšana starp kravas automobiļiem un autobusiem, jo kravas automašīnām īstenībā nav tāda nulles izmešu, ja bezizmešu transporta līdzekļu kategorijas. Autobusiem jau ir daudz attīstītāks tirgus, līdz ar to ir jānodala šīs divas kategorijas. Attiecībā uz kravas automašīnām iepirkumu minimālajiem mērķim uh, ir jābūt 10% līmenī, kur iekļauti bezizmešu un zeme izmešu transporta līdzekļi. Un 20. gadās jāpaceļ uz 15% autobusiem. Mērķu vērtība 25. gadam 30% un no 2030. gada jāpaceļ līdz 75%, ietverot eh, bezizmešu un zēmu izmešu līmeņu autobusus. Kas attiecas uz apsvērumiem? Skaidrs, ka šeit eh, tiek rēķināts CO2 izmeši un slāpakaļoksīdu izmeši, bet ir pēdējais laiks domāt par pieejas maiņu un jāņem vērā arī visi citi elementi. Pagaidām, ka tas ir tikai apsvērumos, lai komisijai eh, būtu arī idejas eh, ierosināts, eh, kurā virzienā tālāk doties. Mēs gaidām tālākus priekšlikumus no komisijas šajā jautājumā. Un komisijai ir dalību valstīm, valsts iestādēm, jo galvenokārt eh, šī direktīva ir paredzēta viņiem. Viņiem vajadzētu paplašināt uh, savas uh, veicinošās darbības. Tas arī ir apsvērumos. Es ceru, ka ar šiem grozījumiem mēs eh, varētu nonākt pie tehnoloģiski neitrālāka priekšlikuma. Jo bez elektrotransporta līdzekļiem, bez izmešu transporta līdzekļi ir iespējami arī balstoties uz citiem degvieliem, nefosīlējām degvielām, sintētiskajām. Nu, tur daudz dažādu variantu ir. pētījumi šai jomā tiek visi finansēti ar Eiropas Savienības līdzekļiem, un es negribētu, ka šie līdzekļi tiktu izšķērdēti. Esmu gatavs uzklausīt kolēģu viedokļus un viņu grozījumus, kas tiem sekos. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Paldies, Delī kungs. Tūlīt došu vārdu kolēģiem Andersons kungs pirmā. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par viņu visaptarošo skaidrojumu šim ziņojumam. Mēs atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu, uzskatām, ka šis pasākums ir ļoti svarīgs, ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties ar referentu un ēnu referentiem, kas attiecas uz publiskajiem iepirkumiem kā izmaiņu veicināšanu. Uh, tas ir ļoti svarīgi, bet jāaptver privātais sektors, bet ir daudz pierādījumu pasaulē par to, cik svarīgu ietekmi var atstāt tīri transporta līdzekļu attīstīšana arī citās jomās. Un no ražotājiem mēs dzirdam, ka viņiem arī ir problēmas, jo viņiem bieži vien nav uh, iespējas saulēcīgi izstrādāt šos transporta līdzekļus. Kas attiec uz komisijas ziņojumu un referenta ziņojumu variantu? Es piekrītu, ka darbības joma direktīvā ir jāpaplašina, cik vien samērīgi un pārdomā tas ir iespējams. Kopumā uzskatu, ka paplašināšana uz taksometriem ir laba ideja. Mēs vēl pārdo, pārdomājam savu nostāju. Par atkāpēm gan ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Nav tā, ka eh, Tas ir tikai pozitīvi ar paplašināšanu. Šeit svarīgi pārbaudīt, lai nerastos neplānots negatīvs sekas. Uh, Tāpat arī saistībā ar emisijām būlaukumos pilsētās, manā pilsētā tā ir īpaša problēma. Un tāpēc mums ir nepieciešams ļoti rūpīgi pārdomāt jautājumu saistībā ar būvniecībā izmantotiem transporta līdzekļiem. Tālāk par definīcijām. Es tiešām eh, atbalstu vēlmi vienkāršot. Tomēr nedomāju, ka varam vismaz šobrīd piekrist definīcijas eh, pielāgošanai alternatīvo degvielu direktīvas definīcijai, jo tā, man liekas, pārāk ātri novecos. Piekrītam, ka tehnoloģiski neitrālā pieeja ir ļoti svarīga, tomēr mērķu jautājums, tur mums ir jābūt ambiciozākiem. Un lai varētu būt ambiciozākiem, mums tomēr ir jāņem vērā nacionālās īpatnības un diferenciētus mērķus jānosaka. Lai mēs varam sasniegt maksimāli iespējamo progresu visā Eiropas Savienībā. Tāpat uzskatu, ka mums ir nepieciešams stiprināt pārskatīšanas klauzulus, lai pārskatīšanas iespēja nebūtu tik tālu nākotnē Mēs jau tāpat zinām, ka komisija mēdz kavēt lietas un parlamentam ir pārskatīšanas procesā svarīga loma. Nu, tas tāds piemēram, bet eh, nepacietība gaida iespēju diskutēt padziļinātāk un gal galā nonāksim pie ļoti labu ziņojumu. Paldies tagad, Deltonkungs. Labdien, lūdzu. Good morning. Labrīt, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt manu vārdu. Arī mēs atzinīgi vērtējam tīro transporta līdzekļu direktīvas pārskatīšanu. Tas ir ļoti svarīgs tiesība akts, bet, kā jau referents pats norādīja, eh, diemžēl tīrie transporta līdzekļi tiek ļoti ne, nelielā apmērā izmantoti publiskajās iestādēs, tāpēc eh, ir nepieciešams kaut ko mainīt. Sākotnējā priešlikumā pietrūka konsekvences definīcijās un mērķu nospērošanā, neņemot vērā tehnoloģiju attīstību. Dalīkunga Eh, atzinumā uzlabojumi ir eh, acīm redzami, un eh, arī definīcija ir pielāgota DAFI definīcijām, un vēlos paust savas grupas atbalstu referentam. Tomēr ir vēl arī daudz kas darāms, jābūt arī piesardzīgiem attiecībā uz dažiem mērķiem. Priekšlikumā ir jāņem vērā attīstību bezizmešu transporta līdzakļu tirgu, kur pašreizējās eh, transporta līdzakļu izmaksas ir ļoti augstas. Un ir jāpielāgo arī tirgus realitātei iepirkuma procedūras. Lūsies, domāju, ļoti labi zina, ko nozīmē situācija ar jaunajiem Londonas taksometriem. Šobrīd eh, Londonā taksometristi var iepirkt eh, tikai transporta līdzekļus, kas ir elektromobīļi. Uh, Un tie ir ļoti dārgi, un tāpēc viņi maz kas var atļauties. Līdz ar to cilvēki to nedara, un e, tas nozīmē, ka mēs turpinām braukt ar vecām automašīnām. Tas ir pretproduktīvi. Ir ja nepieciešams e, veicināt e, privāto, jo tāpat arī autobusu parku atjaunošana ir svarīgs jautājums. Tālāk definīcijas visā tīro transportlīdzekļu paketē ir jāsaskaņo ar DAFI direktīvu. Un tehnoloģiskā neutralitāte, protams, ir jāatbalsta. Elektromobīļiem ir ļoti svarīga loma pārējais procesā uz tīriem transportlīdzekļiem, bet ir arī otrās paudzes bioloģiskā degviela un citas degvielas Un vēlos ar norādīt, ka benzīna un dīzeļa dzinēji kļūst aizvien tīrāki, un viņi būs vēl tīrāki nākotnē. Nevajadzētu viņus pilnībā atmest, domājot par e, tīrākiem transporta līdzekļiem. Tomēr kopumā vēlos paust atbalstu dalīkunga atzinumam un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar viņu un ēnu referentiem pie ļoti labi kompromisa grozījumiem. Merci beaucoup. Paldies, tagad Telīčkas kungs. Madam Chair, and uh, good morning to you all. Uh, Paldies, labrīt visiem! Sākumā vēlos norādīt, ka referenta kopējā pieeja ir tāda, kas eh, mani apmierina. Protams, mēs vēl papētīsim eh, detalizēti. Pirmā piezīme vairāk komisijai vērsta saistībā ar 2009. gadas direktīvas pārskatīšanu Būtu labi, ja komisija varētu uzsvērt tos elementus, kur tā tiešām domā, ka bija problēmas, kāpēc direktīva nav sasniegusi mērķis. Otrakārt, būtisks jautājums vismaz man ir tehnoloģiskā neutralitāte. Mēs mēdzam runāt par bezizmešu transporta līdzekļiem un automātiski domājam par elektromobīļiem, bet elektromobīļi nav īsti bezizmešu. Vismaz šobrīd tā, tāds variants nav iespējams. Paskaroties uz kopējo situāciju Eiropas Savienībā un situāciju Eiropas komisijā, ir pārāk liels uzsvars uz elektromobīļiem. Tāda man ir sajūta. Nu, varbūt es kļūdos. Tomēr uzskatu, ka šis uzsvars ir nepareizi, nesamērīgi liels. Un tieši tas ir šīs pārskatīšanas e, mērķis - pārvarēt grūtības. Mums vajadzētu domāt par to, kas dos labākos rezultātus. Jādomā arī pirmkārt ir par tiem transporta līdzekļiem, kas jau ir pieejami tirgu. Lai kāda būtu tālākā attīstība ar elektromobīļiem un bezizmešu transporta līdzekļiem kā tādiem, visdrīzāk uzskatu, ka tehnoloģiskā neutralitāte ir ļoti svarīga un Delīkungs runāja par sintētiskajās degvielas transporta līdzekļiem un citiem. Protams, mums ir jāņem vērā tas, kas mums jau šobrīd ir pieejams tirgū, tas man ir svarīgākais. Tāpēc es vēlētos eh, pievērst lielāku uzmanību komisijas izmantotai metodikai Tā man otrā piezīme. Tālāk attiecībā uz valstīm nosprostiem mērķiem. Es eh, zināmā mērā izprotu referentu pieeja, bet varbūt komisija varētu palīdzēt. Man netraucēja, ka jūs eh, organizēt sarunas, bet varbūt jūs varētu pievērst uzmanību tomēr arī tam, ko es saku tas, ka komisija ir izmantojusi šo pieeju, nosakot dalību valstī mērķus, IKP it kā ir ņemts vērā, bet eh, jāņem vērā arī atšķirīgā situācija dalību valstīs. Vai tas ir būtiskākais kritērijs vai nē? Varbūt komisija varētu padomāt, un es saprotu referenta argumentu. Um, pieeju atmest šo individualizēto pieeju katrai dalībvalstī savu mērķi nosakot. Šeit runāts arī par eh, stimuliem. Vajadzētu tādu indikatīvu sarakstu, ko mēs varētu padomāt eh, saistībā ar stimuliem, iniciatīvām un izējot cauri likumdošanas procesam, tad būtu skaidrs, ka um, tās tie tie stimuli, kas būtu izmantojami. Kas attiec uz transporta līdzekļu kategorijām, ko Delīkungs ir um, ievērojis, es piekrītu, ka ir jāpaplašina kategorijas, bet jābūt uzmanīgiem ar atkāpēm. Un pēdējā piezīme. Nu, to varbūt detalizētu šajā pārskatīšanā nevarēsim atrisināt. Lai kāds arī būtu gala iznākums, mēs visdrīzāk atdursimies pret infrastruktūras problēmu. Mums ir jādomā gan par transporta līdzekļiem pašiem, gan par infrastruktūru. Tātad tas būs vēl viens punkts, uz ko es koncentrēšos un eh, paskatīšos, cik detalizēti varēšu savus grozījumos iet. Bet, kā kolēģi jau norādīja, es domāju, ka mēs nonāksim pie ļoti labu galdu dokumentu. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, Teličkas kungs. Dalundas kunga nav klāta, tādēļ es eh, pieteicos eh, runāt viņa vietā. Paldies, eh, Delīkungs par jūsu ziņojumu. Mēs runājam par eh, tādām metar, metamorfozēm mūsu civilizācijā. Runājot, protams, arī par autonozari. Nu, nevar vairs uh, pārvietoties ar automobīļiem kā kādreiz un ar tādiem pašiem, eh, kā kādreiz tas bija ierasts. Mums nav citu, citas izvēles. Mums ir jābeidz izmantot fosilais kurināmais. Tas ir ļoti konkrēts mērķis. Un šajā komitejā, tad, kad mēs sapratām, ka ir jābeidz izmantot fosilais kurināmais, mēs domājām, ko darīt tālāk. Bet es joprojām, diemžēl, dzirdu balsis, kas piemin biodīzeli, biodegvielu. Uh, biodegviela, biodīzelis, nu īstenībā bio ir tikai šīs uh, degvielas nosaukumā, nekur citur tā nav bioloģiska. Kādēļ, ja mēs runājam par biodīzeļu degvielu, nu no kā tad ir uh, šī uh, degviela ražota? No palmu eļļas. Palmu eļļa ir eh, kas tāds, tāda viela, ko parlaments lēma aizliegt ar 2021. gadu. Nu, tā tad mēs nevaram eh, šādu degvielu izmantot. Un jāsaka, ka palmu eļa ir trīs reizes kaitīgāka klimatam, tā arī uh, rada zemes eroziju. Uh, un, um, Daudz uh, meži tādēļ tiek izcirsts, lai audzētu palmas tieši uh, Um, palmu eļas iegūšanai. Ja mēs runājam par autonomajiem automobīļiem, bez vadītāja automobīļiem, protams, ir vairāk jāpievērš uzmanības arī elektromobīļiem. Jā, nu, tas arī īsnībā nav ļoti ekoloģiski. Protams, ka Elektriskais automobils nevar būt vienīgais risinājums, lai varētu atrisināt visas klimata un vides problēmas. Mums ir jādomā par jaunu šo energo kokteili. Jātiek runāts par ūdeņradi, gāzi un citām iespējām. Jā, tās ir arī nākotnes uh, idejas, nākotnes piedāvājumi. Uh, Un es domāju, ka um, automobīls, pilnīgi ekoloģisks automobīls nākotnē varētu būt tikai tāds, ko varēs uh, pilnībā pārstrādāt uh, līdz pat uh, pēdējai mazākajai skrūvītei. Ekonomisks automobīlis uh, būs tāds, ko izmantos vairāki cilvēki, ne tikai viens vienīgs indivīds. Uh, Ir jādomā par to, ir jāpārdomā mūsu ieradumu izmantojot uh, spēkratus. Un ir 13 miljonu šajā jomā strādājošo. Un elektromobilis, uh, protams, uh, ir jauns projekts un būs jāizmanto jaunās tehnoloģijas, un arī šādus automobīļus vadīt nevarēs, kurš katrs tādēļ ir jābūt arī attiecīgai apmācībai, un arī autonozara nevarēs tam visam tik ātri pielāgoties. Un ko es vēl gribēju pieminēt? Uh, Ko darīt ar tagad autoparkā esošajiem spēkratiem, kas neatbilst Eiro 6 normām? Nu, īsnībā šeit nevaram kavēties. Bija tā sauktā dīzeļgeita un Eiropā joprojām ir daudz uh, tādu pilnīgi varētu teikt atkritumu kastu, kas braukā pa mūsu ceļiem, kas rada ārkārtīgi lielus izmešus. Ko darīt ar šiem miljoniem automašīnu? ja mēs runājam ekonomisks, eh, energoekonomisks, eh, maza eh, degvielas patērējoši, ir jāsaprota, ka šādas automašīnas vairs nedrīkst pārvietoties pa mūsu ceļiem un nevar tās vienkārši pēc tam no tām atbrīvojoties sūtīt uz citām valstīm, nu, piemēram, arī uz Āfrikas kontinentu, kur tās turpinās radīt piesārņojumu. Mums jādomā arī par pārstrādi, reciklēšanu. Uh, Šādi automobīļi ir jāizmanto un, protams, attiecīgajām ražošanas jomām ir jāpielāgojas jauniem apstākļiem. Paldies, Delī kungs. Es domāju, ka jūsu priekšlikums ir ļoti interesants un mums, protams, ir jāvirzās uz priekšu. Mums ir jādomā arī par tehniskiem aspektiem, kas šeit ir tik ļoti svarīgi. Deprē kundze. Eiropas komisijas vārdā, lūdzu. Merci infiniment. Paldies. I will stand by, uh, by... Es uh, sākumā gribēju uzteikt uh, parlamenta veikumu. Mēs esam arī regulāri sazinājušies ar citām komitejām, redzam, ka parlaments uh, Um, atrotītām pieturknēm strādā pie šī e, jautājuma, un tas ir ļoti labi. Tas ļauj arī lolot cerības, ka to varēsim pieņemt pirmajā lasījumā. Mēs turpināsim ar jums sadarboties, lai varētu turpināt izkopt šo tik labo sadarbības garu. Runājot par Delikunga atzinumu. Jā, mums ir daudz kā kopīga, komisijai un parlamentam runājot par mērķiem, par uh, aptvēruma paplašināšanu. Jūs uh, vēlaties būt ambiciozāki nekā komisija un kolēģi vidas komitejā arī par to diskutē, tāpat kā uh, dažas dalībvalstis uh, padomas darba grupā. Tiek arī eh, runāts par tīra transporta līdzekļa definīciju un minimālajiem mērķiem attiecībā uz publisko pasūtījumu. Ja runājam par definīciju un eh, nelielām viedokļu atšķirībām, eh, kas ir redzamas politiskās grupās starp ēnu referentiem, bet mēs redzam, ka tomēr ir vēma paplašināt uh, aptvērumu, ņemot vērā mūsu priekšlikumu, bet tāpat ir izskanējis arī satraukums. Gribētu uzsvērt, mēs runājam par tehnoloģisku neutralitāti. Ir jāizmanto publiskais pasūtījums, lai veicinātu ilgspējīgu transportu vēl lielākā mērogā. Uh, Padomē arī norisinās diskusijas par to, vai nevajadzētu domāt arī par alternatīvās degvielas infrastruktūras definīciju uh, direktīvā. Bet, ja direktīva tiks uh, vienkārši, tās aptvērums tiks vienkārši paplašināts bez papildus pasākumiem, mēs varētu um, palaist, uh, tā tad varētu nokrist zemāk mūsu ambīciju lātiņa. Uh, ir jāveicina, jāpopularizē uh, nulles emisiju uh, automobīļi, uh, nevis elektro automašīnas, bet tieši nulles emisiju transporta līdzekļi. Mēs esam jau ļoti daudz investējuši izpētē, lai meklētu ilgspējīgākas tehnoloģijas Tā tiešām ir. Mēs esam nu, nepacietības pilni, lai varētu izmantot alternatīvas, domājot arī par alternatīvām elektromobiļiem vesela kaudze um, eiro ir iztērēta, vairāk miljoni, uh, veicot izpēt arī attiecībā uz ūdeņraža šūnām. Mērķi, kas attiecas uz dalību valstīm, varbūt atsaukšos uz Andersons kundzes teikto Kādēļ? Mums ir jābūt ambicioziem, domājot par uh, to, ko vēlamies sasniegt, bet neaizmirsīsim, ka dalību valstīs arī ir atšķirības. Tagad vērsīšos pie Telīčkas kunga. kā tad varētu panākt tādu homogēnāku pieeju dalību valstīs, ņemot vērā uh, atšķirības, kas tajās tomēr pastāv. Tātad mēs tādu vidusmēru, caurmēru paņemam Eiropas līmenī un tad pielāgojam mērķus, ņemot vērā gan IKP rādītājs, gan arī uh, apdzīvotības blīvumu, iedzīvotāju skaitu, jo tas, protams, arī ietekmē gan gaisa kvalitāti, gan arī citus ļoti būtiskus uh, rādītājus. Ko vēl es vēlējos piemetināt? Izslēgšana. Arī šeit eh, bija viedokļu atšķirības. Varbūt nepadarīsim to par tādu pilnīgi neierobežotu pilnvaru piešķiršanu attiecībā uz izslēgšanu. Mums nevajadzētu samazināt uh, savu ambīciju līmeni, bet uh, priekšrakstiem ir jābūt ļoti skaidriem. Tātad, kas katrā pantā ir domāts. Šķiet, ka aizmirsu vēl atbildēt uz kaut ko, ko pieminēja Telīčkas kungs. Kādēļ direktīva nebija veiksmīga? Būtu patiešām naivi teikt, ka dalību valstu iestādes uh, um, nedarīja savu darbu un nedomāja, kā varētu izmantot labāk uh, publisko pasūtījumu, lai veicinātu ilgspējīgāku transporta līdzekļu izmantošanu. Direktīva negūp panākumus, jo nebija tādas kopīgas pieejas uh, šajā jomā. Mēs iestādes nevarējām varbūt eh, raidīt pietiekami labus signālus nozarei. Nozarei netika izvirzītas jaunas prasības. Tādēļ eh, nu, situācija mm, īstenībā palika tā pati vecā lielā mērā. To es gribēju vienkārši pateikt. Un runājot par šo sadarba ekonomiku, ko pieminēja Delī kundze. Varbūt, ka tas ir pat daudz, daudz plašāks jautājums. Mēs runājam par uh, publisko pasūtījumu, par konkursiem, attiecībās transporta līdzekļiem, bet jūs vairāk. Uh, tieši laikam runāja par to, kā nu, veicināt tādu transporta līdzekļu kopīgu izmantošanu, kad ne tikai viens cilvēks pārvietojas vienā transporta līdzeklī, bet vairāki. Varbūt, ka uh, iniciatīvas ziņojumā Europe on the Move to varētu kaut kā integrēt, tas labāk ar, to, ar šo domu sasaucas. Es ceru, ka atbildēs visiem uh, jūsu kolēģu jautājumiem. Paldies! Merci beaucoup. Paldies par uh, jūsu atbildēm. Pirms atkal dot vārdu mūsu referentam, es gribēju atvainoties uh, Telīčkas kungam, uh, atbildot uz jūsu komentāru. Es patiešām klausījos jūs teiktajam. Es došu vārdu arī Rikēja kungam. Un ja mēs runājam par IKP kritērijiem, man tas šķiet ļoti jocīgi, ka tie ir vienīgie kritēriji, uh, lai šeit runātu par efektivitāti un arī par uh, to ieviešanu. Paldies, tagad Delīkungs jums vārds. Paldies, bija ārkārtīgi interesanti ieklausīties kolēģu domās, un tas mani arī Mm, tā iedrošināja apzinoties, ka mēs varam patiešām kaut ko panākt. Godīgi sakot, es ļoti labi apzinos, ka šī direktīva, kā pareizi norādīja komisijas pārstāvi, ir ar ļoti ierobežotu šauru aptvērumu. Mēs runājam par uh, pub publisko iepirkumu, un tas attiec tikai uz jaunām iepirkuma procedūrām, kas uh, tiks uh, uzsāktas pēc tam, kad jau šis projekts, likumdošanas priekšlikums būs stājies spēkā. Es esmu ļoti realistiski noskaņots. Nu, tikai ar šīs direktīvas palīdzību diez vai mēs panāksim milz brīnumus. Protams, mēs te varam fantazēt, un kādam varbūt ir ļoti dzīva iztēle, mēs tur varam uh, piefantazēt uh, šai direktīvai klāt vēl nezinu ko, bet, nu, Diez vai tā būtu tā protīgākā rīcība. Citā direktīvā mēs varbūt varētu tādu plašāku aptvērumu izplest. Ļoti augstu arī vērtēju to, ka jūs pieminējāt arī AFI direktīvu un redzat šeit paralēles. Uh, Sākotnēji es domāju, ja ir piemēram uh, tāda tādi degvielas, izmantojamās degvielas saraksti mm, vairākās valstīs būs ļoti grūti modernizēt šos sarakstus, tos aktualizēt, bet ja tie atradīsies dažādās vietās, dažādās uh, direktīvās, tas jau būs sarežģītāk. Tas arī, nu, nebūs nekāds pakalpojums nozarei, viņi vairs uh, neredzēs tur, uh, viņi vienkārši nevarēs visam tam pietiekami labi izsakot. Tādēļ mums jādomā par realistiskāku pieju un par to. Es domāju, ka šo atbilstošo degvielu sarakstu varētu izmantot vienkārši no DAFI aizņemoties to no Dafī. Šķiet, ja nemaldos, visi no jums pieminēja šo tehnoloģisko neutralitāti. Es gan pats nesmu no zaļajiem, bet labi, tā ir ļoti svarīga doma, un uh, es saprotu, ka tas ir būtiski pilnīgi visiem, kas izteicās. Es esmu iepazinies ar komisijas argumentiem, bet tie mani īsti nepārliecināja. Uh, Eh, ja mēs eh, vēlamies pierādīt, ka šis priekšlikums ir patiesi tehnoloģiski neitrāls. Tādēļ varbūt nu, eh, dažas izmaiņas tomēr vajadzēs ieviest. Liels paldies kolēģiem un turpināsim sadarbību. Paldies, paldies, Delikungs! Gribēju jums atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 7. jūnijam, līdz 2014. Jā, yeah citu jautājumu nav un neko citu nevēlties pieminēt, tad tiekamies pirmdien 4. jūnijā pulkstens 16. balsosim. Paldies un esam beiguši darbu.